rītdien par šo ziņojumu. Tagad pāriesim pie pēdējā šodienas darbkārtības ziņojuma, un tas ir Grāsa Mora ziņojums - daudzvalodība, Eiropas priekšrocība un kopīgi veicams uzdevums. Lūdzu, referentam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropas komisijas paziņojums par daudzvalodību, Eiropas priekšrocībām Uh, aptver ļoti plašu dokumentu diapazonu, ko ir izstrādājuši gan parlaments, gan uh, Eiropas komisija, padome, Eiropas sociālo un ekonomisko lietu komiteja un uh, kultūras un izglītības komiteju. Mēs eh, atbalstām Eiropas komisijas pozīciju par to, ka daudzvalodība un kultūru daudzveidība ir eh, nepieciešama, lai radītu arī konkurētspējas ieguvumus. Ir jādomā par labāku apmaiņas programmu veidošanu un tās ir jāveicina. Protams, mēs saprotam, cik būtiska ir valoda kā sociālās integrācijas instruments un jaņem vērā, ka valodai ir arī vēsturiski kultūras aspekti, un tas atļauj dibināt ciešākas saiknes starp dažādām nācijām. Uh, Daudzvalodība ir jāveicina, par šo jautājumu ir vairāk jārunā, ir jāizveido jaunas tehnikas, mēs to varam darīt arī pateicoties Eiropas Savienības oficiālajām valodām, un ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā tiek runāts tik daudzās valodās, mēs tās varam izmantot aktīvāk valodas ir jāmācās jau agrīnā vecumā, ir tās jāiedzīvina skolu programmās, bet, protams, arī pieaugušo vecumā šo mācību vielu nevarētu atstāt novārtā. Ir eh, jāveicina oficiālo valodu izmantošanu tajās dalību valstīs, kur ir vairāk nekā viena valsts valoda un kur ir arī paralēli lietotas vairākas reģionālās valodas. Un ir eh, jā, jāveicina oficiāla status piešķiršana šīm valodām. Es norādu arī uz eh, minoritāšu un reģionālajām valodām savā ziņojumā. Domāju, Eh, šīs valodas eh, cieš un eh, tās cieš no lielo valodu hegemonijas. Zaropautiskā grupa ir piedāvājusi rezolūcijas priekšlikumu, alternatīvu priekšlikumu un piedāvā svītrot šo punktu, bet tas ir saistīts ar personas pamattiesībām. Un jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā ir jābūt tiesībām katram pilsonim izteikties savā valodā, ja mēs šeit runājam par katalāņu, basku valodām un arī citām. Mums ir e, savu centieni jāaktivizē, piemēram, Spānijā. Šobrīd ir sastopama situācija, ka trīs mēnešu laikā tika pieņemts lēmums veicināt katalāņu un basku valodas plašāku izmantojumu. Domāju, šeit nekāds alternatīvs nepastāv. Mēs nerunājam par nacionālā protekcionisma veicināšanu. Nē, ir jāievēro cilvēkiem piešķirtās pamatiesības, ņemot vērā arī subsidiaritātes principu. Parlaments un padome jau sanāk ir pieņēmuši dokumentus un, protams, mums nevajadzētu eh, turpmākajai darbībai likt ceļā šķēršus. Es ceru, ka Eiropas parlaments atbalstīs manu ziņojumu. Kultūras un izglītības komiteja 17. februārī balsoja par šo ziņojumu ar lielu balsu pārsvaru. Priekšsēdētāja kungs Eiropas Savienībai ir jābūt cieņas un plurālismu dzimtenē. Mēs nevaram runāt par uh, atšķirtību un sociālo nodalīšanu, jārunā par pamatiesību ievērošanu. Lielas paldies tagad vārds Mišēla kungam, šovakar pēdējo reizi lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kunga deputāti, vēlos pateikties Grasamāras kungam par viņu pašiniciatīvu ziņojumu, par daudzvalodības jautājumiem. Tas atbalsta arī komisijas pieejamu un uh, gan par valodu apmācību un uh, integrētai pieejai uh, mūsu um, sabiedrības attīstībai starp, uh, arī attiecībā uz uh, daudzvalodību. Atļaujot vieglāk saprasties uh, starp cilvēkiem, uh, saprast plašsaziņas līdzekļiem, uh, literāros tulkojums un veicina kultūras apmaiņu ar trešajām valstīm. Es piekrītu uh, referenta viedoklim uh, attiecībā uz to, ka daudzvalodība ir ļoti nozīmīga ietekme uz Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi, ievērojot uh, mobilitāti, pieaugušo migrāciju, uh, globalizāciju. Dzimtās valodas plus divi princips un uh, valoda apmācība ir mūsu daudzvalodības uh, mērķis. Mēs piešķiram īpašu nozīmi mūža izglītībai un arī sociāli jūtīgo grupu ieslēgšanai. Piemēram, cilvēki, kas ir atteikušies no studijām un kas lingvistiski nav kompetenti un migranti gan arī vecāka gadgājuma cilvēka pieaugušie. Tos arī visus vajadzētu iekļaut apmācībā. Uh, Es atbalstu šādu pieeju, un, lai sasniegtu šīs eh, grupas, ir nepieciešama individuāla pieeja, individuāla apmācība, jāizmanto jaunās tehnoloģijas, interaktīvie audio mm, mm līdzekļi, arī internets, lai sasniegtu šīs grupas un lai piemēroti uh, tādas problēmas, kas atbilst specifiskām vajadzībām Eiropas līmenī. Mūža izglītībai jāskar visas valodas, gan Eiropas Savienības oficiālās valodas, reģionālās un minoritārās valodas, kā arī citas valodas, kurās runā pasaulē. Uh, Tas atbilst jauno realitāti Eiropas Savienībā, kā arī lingvistisko nepieciešamību, ar kur saskars mūsu pilsoņi. Migrācija pieaug, mobilitāte pieaug un ir nepieciešams labi pārvaldīt nacionālo valodu vai nacionālās valodas tādā izpratnē, ka ir labāk integrēties sabiedrībā. Un tie, kas lemj, uh, valodu jautājumā, pieņem lēmums par reģionālām un minoritārām valodām. Eiropas padom par šo jautājumu arī ir uh, paudus savu viedokli. Es atbalstu Eiropas parlamenta uh, viedokli daudzvalodības jautājumā. Paldies! Paldies! Balsojums par šo ziņojumu notiks rīt, līdz ar to esam izsmēluši šodienas darbu kārtību. Un rīt 24. martā atsāksim sēdi 9, tad līdz 1. Pēc tam turpināsies sēde arī pēcpusdienā un vakarā. Un līdz ar to šī vakara sēde.